Kolēģi, tagad turpināsim uh, balsojumu skaidrojumu. Mēs uh, tagad uh, pievērsīsimies klāsas kundzes uh, ziņojumam. Vārds Roitovs kundzei viena minūte. Paní předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády zemí Evropské. Paldies. Jāsaka, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības dalība valsts izstrādātu laika grafiku un uh, attiecīgi izskaustu, zinām, pesticīdu izmantošanu. Pesticīdu uh, izsmidzināšanu un tāpat arī buferu zonas, lai aizsargātu uh, ūdeni. Viss šīs iniciatīvas Eiropas pilsoņi ļoti augstu vērtēs. Es uh, arī esmu paudusi savus viedokļus šajos jautājumos. Paldies! Nākošā runātāja Magines skundze vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu norādīt, ka es balsoju par šo kompromisu, jo uh, ir tikai loģiski, ka mēs nodrošinām ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu. Es domāju, ka problēma ir tāda, ka ir tik ļoti atšķirīgi noteikumi dažādās dalību valstīs, ka dažas valstis, piemēram, apmāca eh, šo pesticīdu lietotājus ļoti efektīvā veidā un viņi nodrošina ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu, bet ne visas valstis to dara. Un es domāju, ka šis uh, likumdošanas akts panāks augstātu standartu piemērošanu visā Eiropas Savienībā un tas būs noderīgi gan tiem, kas eh, reāli izmanto šos uh, pesticīdus, un es domāju, ka te mēs runājam par ļoti saprātīgu, loģisku priekšlikumu, un es sveicu referentu. Paldies! Madam Doyle. Doilas kundzei vārds. Priekšsādātāji, es arī atbalstu šo balsojumu. Mums noteikti nepieciešama regulējošā sistēma pesticīdu lietošanai. Klāsas kundze ziņoj, ziņojumā ir paplašināts eh, šis lietoja, not, konkrētāk šis noteikums. Mēs jau uh, runājam Brairas kundze ziņojumā par risku izvērtējumu. Manuprāt, šis jautājums vairāk uh, būtu attiecināms uz pašu pielietojumu, nevis laišanu apgrozībā. Jo ļoti liels produktu apjoms, uh, daudzums var būt kaitīgi, ja uh, šī laišana apgrozībā tiek atļauta. Pesticīdi ir kaitīgi tikai tad, ja cilvēks, kas ar tiem rīkojas, nezina, ko dara. Ja, pieņemsim, aprīkojums nedarbojas, vai arī, ja netiek ņemt vērā apkārt esošie ūdeņi, vai arī pesticīdus uzglabā nevīžīgā veidā. Protams, pielietojuma samazinājums ir jāsamazina, un varbūt Tā rezultātā notiks smidzināšana ar lielākām koncentrācijām. Katrā ziņā šo eh, vielu pielietojumiem jābūt pēc iespējas minimālam. Paldies! Paldies, un tagad par eh, fitosantāriem produktiem, Roitovs kundze předsedkyně dovolte mi ještě reagovat na včerejší plenární. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbildēt uz vakar teikto. Es atbalstīju jauno regulu, jo es domāju, ka tas ir ļoti labs instruments, kas ļaus mums uh, Um, rast labākas alternatīvas auga aizsardzībā. Vēl viens pozitīvs solis uz priekšu ir savstarpējā uh, pesticīdu uh, certifikācijas atzīšana. Vēl viens solis uz priekšu ir uh, li, lietu vielu uh, sarakstu sastādīšanu, norādot uh, karcerogēnās, mutagēnās uh, vielas un kurām ir dažādi ietekmes cilvēku veselību. Uh, šķiet, ka Eh, šī procentuārā daļa šo vielu ir samērā maz, bet gribu atgādināt, ka visi produkti ir jāpakļā vienām un tām pašām prasībām. Un tāpat uh, gribēju sniegt vēl vienu skaidrojumu par citu ziņojumu. Ir pabeigts debats arī par citiem uh, ziņojumiem. Katrā ziņā es iesniegšu šo skaidrojumu rakstiski. Bolas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, man jāatzīstas. Uh, ka jau kopš bērnības es ienīstu zirņus. Bet, diemžēl, es pārstāvu um, Lielbritānijas lielāko zirņu audzētāju reģionu, un tur viņiem ir liels problēmas ar šo Brajers kundzes ziņojumu. Es piekrītu šī ziņojuma mērķiem, es piekrītu atbalstu likumdošanas uh, nolūku aizsargāt uh, vides ves veselību un mūsu veselību, bet tas tik tiešām apdraud milzīgu lauksaimniecības nozaru manā reģionā. Es eh, ilgi domāju, bet es tomēr atturējos. Bet es gribu norādīt, ka likumdošanas procedūra šajā gadījumā bija tāda neskaidra. Mēs beigās saņēmām ļoti daudz konfliktējušas pretrunīgas informācijas un gal galā noteikti es un daudz citi būtu labāk eh, pieļāvuši trešo lasījumu un eh, samierināšanas procedūru, lai tik tiešām tiktu aizsargātas visas intereses. Paldies! King. Nākošo runātāju Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī piekrītu, ka tas bija smags lēmums. Ziņojums katrā ziņā bija līdzsvarots, eh, labi strukturēts un bija paredzēts, lai nodrošinātu augstu līmeņu aizsardzību cilvēku eh, veselībai, vidē un dzīvnieku veselībai. Tomēr man ir zināmas bažas par to, kā mēs pieņemam lēmumus. Un uh, apstiprinam zināmas vielas, balstoties uz to, vai šī viela ir kaitīga vai nē, un mēs eh, neņemam vērā iespējamos riskus saskaroties ar šo vielu. Eh, viens no maniem uztraukumiem ir tāds, es runāju ar cilvēkiem par Eiropas Savienību, un viena lieta, ko viņi visu laiku atkārto, ir tas, ka Eiropas Savienības likumdošana bieži vien nav proporcionāla. Un kaut gan es uzskatu, ka šis ziņojums pieļauj zinām elastību, es domāju, vajadzētu tomēr daudz vairāk, vajadzētu vairāk zinātnisku pierādījumu, lai atbalstītu argumentus. Jā, ir šis piesardzības princips, to ir jāatceras, bet lēmumiem ir jābūt balstītiem uz pierādījumiem, un es gribētu nedaudz vairāk pierādījumu šajā jautājumā. Nākošā runātāja Žilas kundze. You, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Lai efektīvi tiktu izmantot pesticīdi, tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet uh, vides un sabiedrības veselība, jā, to, protams, ir saistīti jautājumi, bet tāpat laikā mums ir jāizlīdzsvaro patērētāju un ražotāju vajadzības. Es saprotu Brāļies kundze ziņoja mērķus, bet manuprāt, ka tie tikai vairos birokrātijas, to nevar uh, atbalstīt. Es tikos ar daudziem ekspertiem, lauksaimniekiem un dažādiem pārstāvjiem savā uh, East Midlands uh, vēlēšana apriņķī, kuri pauda dziļas bāžas par šī ziņojuma ietekmi. Un, Jāsaka, mans lielākais uztraukums ir tāds, ka nav bijusi atbilstoši ietekmes izvērtēšana no komisijas puses un nav skaidrs norādes par to, ko šis ziņojums nozīmēs lauksaimniecībai. Un laikā, kad uh, palielinās pārtiks cenas pasaulē, es nedomāju, ka šobrīd būtu īstais brīdis uh, veikt šādus nekavējošus pasākums, kur negatīvi ietekmēs uh, pārtiks ražošanu. Tieši tāpēc mana delegācija iesniedza grozījumu, lai tiktu veikta kārtīga ilgstoša ietekmes uh, izpēta. Gines. Maginesas kundze. Priekšsēdētājs kundze. Tāpat kā citi kolēģi, grib norādīt, ka šis bija ļoti sarežģīts jautājums. Un Eh, Diana Volis eh, runāja par zirņiem. Jūs varat iedomāties Sīrijā, cik svarīgi ir kartupeļi. Es domāju, ka visā visumā tas, par ko mēs balsojām, ir daudz labāks priekšlikums, labāka pakete nekā oriģināls, eh, ko mēs redzējām uz galda. Un es pateicos tiem, kas pie tā strādāja. Gribētu tikai norādīt uz dažām lietām. Es domāju, ka šobrīd Lauksaimniekiem ir nepieciešams vērsties pie agroķīmijas industrijas, lai tiktu rastas alternatīvas, drošākas ķīmiskās vielas, lai viņi varētu turpināt ražot pārtiku. Un eh, šajā labēšanas darbā noteikti vajadzētu ieguldīt daudz enerģijas. Runājot par pārtikas importu, domāju, ka komisijai būtu jārisina patiesās Eiropas ražotājiem patērētāju problēmas ka, piemēram, viņiem tiks aizliegts eh, lietot zināmas vielas, bet trešās valsts tās lietos, un, un, un mēs importēsim viņu produktus, un par to noteikti ir jāinformē visi. Paldies, eh, Motis kungam vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo ziņojumu vienkārši tāpēc, ka priekšlikums to burtiski sagrāba vidas un veselības komiteja un referenti Abi vakar eh, debatēs runāja par standartizāciju, bet tāpat laikā mēs runājam par Eiropas Savienības dažādību. Un ja ir kāda joma, eh, kur šī dažādība ir nepieciešama, tad tā droši vien ir šī joma. Šis eh, pēc būtības ir lauksaimniecības jautājums, bet Dāņu lauksaimniecības komisāri nekur klāt nevarēja redzēt diskusijās, un tas ir liels kauns, un iemesls, protams, ir tāds, ka pastāv interešu konflikts, jo Dāņi uh, nepārstrādā savu dzeramo ūdeni. Lauksaimnieki ir atstāti novārtā un viņus aizvaino fakts, ka šeit ir pausti dažādi pieņēmumi, ka lauksaimnieki it kā nezin, ko viņi dara un ka viņiem vajadzētu to pateikt priekšā. Šeit mēs principā tikai palielinam to cilvēku skaitu apvienotajā karalistē, kas ir preču Eiropas Savienības iejaukšanos. Paldies, un Doils kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, te ir izteikti dažādi pārspīlējumi un dažādas bāžas pauž visas puses par šo ziņojumu. Un jāsaka, ka ir bijis grūti šeit atšķirt, eh, kas ir īsti un kas nē. Gribu, protams, eh, atzīt, ka jā, ir zināms nozars, augļu, dārzeņu ražošana, kas varētu ciest no šī ziņojuma. Es tomēr atbalstīšu šo kompromisu, jo es uzskatu, ka izdarītie uzlabojumi pelna mūsu atbalstu. Kaut gan mums pat ir zināmas bažas. Uh, Es atbalstīšu šo uh, eh, dokumentu, jo es domāju, ka sliktākais rezultāts būtu nodot šo ziņojumu tālāk saskaņošanas procedūrai. Ir uh, nepieciešams drošības uh, tīkls lauksaimniecībā, ķīmisko vielu izmantošanā, un, protams, ir nepieciešams meklēt alternatīvas. Paldies, Kamalkungam vārds. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Eiropas uh, projektu, man prāt arī jāraugās uz kaut kādu dialektiku. Jā, mums ir it kā demokrātija, bet tāpat laikā mēs neņemam vērā uh, cilvēku brīvo gribu, ko viņi pauž referendumos, piemēram, Francijā, Nīderlandē. Mēs runājam par pārtikas drošību, bet tāpat laikā uh, runājam par importu, kas varētu graut uh, mūsu intereses. Mēs uh, turpinām cerēt, ka. Uh, cilvēki atbalstīs šo lēmumu, bet tā rezultātā iespējams, ka tiks aizliegts imports no trešajām valstīm, kuras mēs it kā gribam tāpat laikā atbalstīt. Es gribu vienkārši lūgt, aicināt savus kolēģus parlamentā, Eiropas komisijā, lūdzu, nākotnē padomāsim par neparedzētām sekām, ko mēs neesam paredzējuši. Es piekrītu Volas kundzei, ko viņa teica par likumdošanas procesu, un uh, Eh, par trešo lasījumu. Es piekrītu, ka šis dokuments ir sasteigts, un es domāju, ka visi mēs piekrītam, ka ir bijis nepietiekams ietekmes novērtējums, zinātnisks izvērtējums. Tāpēc pārliecināsimies, lai tas neatkārtotos. Iton Haris kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es centos uh, graut šo kompromisu balsojot pret zināmiem punktiem, un es gribētu to pamatot nolasot vēstuli, ko rakstīja Mobreikungs, uh, eh, kurš ir Skegnes uh, manā apriņķī fermers. Viņš raksta, ka viņš jau 40 gadus izmanto auga aizsardzības līdzekļus, viņš saka, es vienmēr esmu saprātīgi attiecies pret to izmantošanu. Uh, un uh, nekad neesmu radījis nekādu redzamu kaitējumu savai veselībai vai vidē vai apkārtējiem, un tāpēc mani satrauc tas, ka daudz produktu izņemšana no uh, apgrozības ir balstīta uz nezinātniskiem argumentiem un paradī, padarītu manu darbu neiespējamu. Un daudz grūtāk šos komentārus es saņēmu no šī lauksaimnieka, un es esmu saņēmis burtiski simtiem atsauksmi no citiem uh, cilvēkiem, no Lincolnšīras, no uh, Eh, Lesters, no Džona Klārka, piemēram, kurš strādā Nottingems eh, apriņķī un daudziem citiem, un tāpēc es balsoju pret šo kompromisu. Paldies, Sinotas kundze, pēdējā runātāja. Paldies! Tagad, kad balsojums ir pagājis un argumenti ir izpausti, es gribētu atgriezties pie uh, vienas lietas, kas šeit debatēs un arī komitejā tika aplūkotas tika uh, pausta liela neusticība no lauksaimnieku puses. Daudzi uzskata, ka lauksaimnieki kaut kādā veidā ir veselības un vidas ienaidnieki. Mana pieredze ir tāda, ka tas ir gludiši pretēji. Lauksaimnieki īrijā vienmēr ir bijuši un joprojām ir tie, kuri ir eh, tūkstošiem gadi jau aizsargājuši vidi, uzturējuši to dzīvu, tīru un produktīvu. Uh, Tāpat arī lauksaimnieki ir tieši tie, kas eh, rūpēs par mūsu veselību. Viņi ražo labu pārtiku, kas ir pamats mūsu labai veselībai. Es gribētu aicināt jūs eh, turpināt uzticēties mūsu lauksaimniekiem, kuri dara visu iespējamo, lai nodrošinātu mums pārtiku ļoti sarežģītos apstākļos un uh, grūtos laika apstākļos, uh, uzbruko dažādiem uh, kaitēkļiem un ņemot vērā arī Eiropas Savienības politiku. Uh, Paldies! Mēs turpināsim darbu pulksten 15. Mēs eh, runāsim par Kvēljo kungas ziņojumu par drošības eh, elementiem un biometriskajiem rādītājiem pasēs, un līdz ar to mēs šobrīd darba sēnas pārtraucam.